Esam uh, noslēguši debats par šo darba kārtības punktu un pie balsošanas ķersimies šodien 12. Tagad nākamais darba kārtības punkts Ērenhauser kunga ziņojums par uh, EHO ģenerāla direkcijas humāno palīdzību un tās kontroli. Paldies! Uh, eh, Erenhauser kungs, lūdzu jums četras minūtes. Paldies. Uh, humanā palīdzība, protams, ir uh, ļoti nozīmīgs jautājums. Eiropas Savienība ir lielākais humanās palīdzības donors. Uh, un uh, 36% no šiem līdzekļiem tiek administrēti tieši EHO ģenerāla direkcijā, 1,1 miljards eiro konkrētāk runājot. Protams, mums ir jārūpējas, lai projekti tiktu uz vietas pēc iespējas efektīvāk īstenot. Mēs runājam par ANO aģentūrām, starptautiskajiem uh, uzņēmumiem un arī nevalstiskām organizācijām. Pateicoties humanai palīdzībai, vārīgākie cilvēki mūsu pasaulē Eh, var tikt um, ehm, aizsargātu, un ja humānā palīdzība netiek izmantot efektīvi, viņi no tā cieši vēl vairāk. Tādēļ Eiropas parlamentā mēs jau septiņus gadus kontrolējam, cik efektīvi tiek uh, izmantot šis uh, finansējums, kā tas tiek kontrolēts, un, protams, mēs skatāmies, ko dara pašas valstis uh, apgūstot šo finansējumu. Ir, protams, jāraugās, kā norisinās sadarbības starp NVO un e EHO ģenerāldirektoru direkciju. Ģenerāla direkcija eh, sadarbības latiņa ir pacēlus ļoti augstu, ir eh, labs dialogs eh, un sadarbība starp ģenerāla direkciju un NVO uz vietas. 2008. gadā tika noslēgts pamatlīgums un uh, Protams, ka ir jārūpējas, lai tā īstenošana notika pēc iespējas efektīvāk un ir jāpievēršas arī visiem administratīvajiem pūliņiem. Ja mēs runājam par sadarbību ar ANO, eh, es to vērtēju visai kritiski un mums ir jārūpējas, lai budžets tiktu īstenots pēc iespējas veiksmīgāk un lai administrācija tiktu kontrolēta. Ja mēs runājam par vienoto revīziju, šis princips noteikti ir jāizmanto, ir jāpievēršas arī caurskatāmībai un Eiropas parlamentam ir jābūt iespējai iepazīties ar visiem revīzijas dokumentiem. Pagaidām tas tā nenotiek, tādēļ Eiropas parlamentam zināmā mērā ir laupīts tā pilnvars. Otrām kārtām mums ir jārunā par tiem ziņojumiem, kas tiek piedāvāt komisijai, informējot par īstenošanu. Īstenībā eh, rezultāti ir formulēti visai abstrakti. Trešām kārtām, ja mēs runājam par sadarbību ar ANO, atceramies skandālu saistībā ar Ziemeļkorejas valdību. Tādēļ ir jārūpējas par augstāku caurskatāmības līmeni. Pagaidām nav sasniegts nekāds progress un tādēļ vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu uz ANO. Runājot par pašu īstenošanu. Ir jāsadarbojas ar NVO, bet ir konstatēti vairāki trūkumi, ņemot vērā procedūru uh, virzīšanu, jo NVO arī, piemēram, neorganizē iepirkuma procedūras. Runājot par iekšējiem kontrols mehānismiem, arī šeit ir konstatēti deficīti un uh, bieži vien NVO un to partneri var deleģēt uh, uzdevumus tādēļ, uh, Eh, ir jāparūpējas par kontrols mehānismiem, kas kontrolē, kurš tad īsti ir atbildīgs par kuru projektu. Eh, tālāk par izmaksām ir ārkārtīgi lielas atšķirības, eh, runājot arī par līdzīgiem projektiem. Tādēļ vajadzētu ieviest tādu vērtēšanas mehānismu, vērtējot līdzīgas dabas projektus, tādā veidā labāk izvērtējot efektivitāti. Nākotnē, protams, vajadzētu parūpēties par ilgtspēju, par prevenciju un uh, Uh, it sevišķi runājot par katastrofu, prevenciju, izveidojot agrīnās brīdināšanas sistēmas. Un humānā palīdzība ir labāk jāsaskaņo ar attīstības palīdzību un jāparūpējas par to, lai arī uh, tiktu izveidotas veiksmīgākas vietējās struktūras, tā novēršot jau katastrofas pirms to izcelšanās. Es būšu priecīgs, ja kolēģi šodien ar vairumā atbalstīs man ziņojumu. Paldies! Vielen Dank, Herr Kollege. Paldies kolēģim Ernhauseram. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Un pirmajam dod vārdu kolēģim Rībigam. Augsti godātais priekšsādātāji, cienītās dāmas, godātie kungi. Es domāju, ka šeit ir ziņojums, kas parāda, ka Eiropas Savienībai ir liela atbildība visā pasaulē, ka tā ir uzņēmusies šo atbildību un ka palīdzības pasākumi. Uh, Uh, tiem būtu jābūt ilgspējīgiem, un mums jārāgās, lai šie pasākumi tiešām dotu uh, labumu. Tādēļ es domāju, ka jaunā attīstības stratēģija, kas ir vērsta uz to, lai uh, visnabadzīgākajās valstīs energo resursi tiktu uh, piedāvāti, jo enerģija nozīmē arī uh, izdzīvošanu, komunikāciju un stratēģijas īstenošanu. Tātad mums jāraugās, kā mēs resursus šajā pasaulē ilgtspējīgi varam izmantot. Un domāju, ka Ziņojums ir uz tādas ļoti labas, laba pamata uh, rakstīts. Protams, ka kontrole vēl uh, ir uh, uzlabojama un mums jāatrod modelis, kas ilgspējīgi dod mums iespēju šo palīdzību pēc iespējas efektīvāk sniegt. Paldies! Paldies kolēģim uh, Rībigam, tagad kolēģa Tikau. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs redzam, ka katastrofas, katastrofu skaita pieaugums ir vērojams tāpat arī to apjoms. Tādēļ atzinīgi vērtēju komisijas lēmumu palielināt no 2007. līdz 2014. gadam. Tas sastādīs aptuveni 915 miljoni gadā, kā arī rezerve ir palielināta līdz 2,5 miljard, miljardiem šajā pašā laika periodā. Kā arī eh, neizmantotie rezerves līdzekļi tiek pārcelti uz nākošo gadu un varēs tikt izmantoti. Ir nepieciešams strādāt profilaktiski, kā arī eh, lai a, reakcija būtu pēc iespējas ātrāk, lai varētu rast izēju no krīzes. Domājam, ka bērnu, mātes, um, grūtnieces, tiem īpaši jāpalīdz, sniedzot gan medicīniski palīdzību, gan arī pārtiks produkts. Paldies! Paldies, kolēģei Tikau! Nākošā runātāja Českovs kundze. Vážený pane předsedo, chtěla bych zdůraznit, že... Priekšādētāji, gribēju norādīt, ka viens no priekšnosacījumiem, lai palīdzības sniegšana būtu efektīva un lai norisinātos atbilstī, atbilstīgs process, ir finanšu kontrola. Efektīvai palīdzības sniegšanai vien, turklāt nepieciešams izvērtējums attiecīgos reģionos. Un šajā jomā, jāsaka, iespējams vēl lielā mērā uzlabot situāciju, tīpaši, ja runājam par Somālijas pussalu. Neskatoties uz humanās palīdzības sniegšanu, mēs neredzam nekādus panākumus, kas tiktu gūti šajā reģionā ārkārtīgi daudz finanšu resursu aizplūst tieši uz turieni, bet ne to beigu beigās skaidrs, kas te šos līdzekļus saņem. Un tāpēc būtu nepieciešams izstrādāt zināmus kritērijus, kas ļautu noteikt palīdzības saņēmējus, identificēt tos. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Un šajā ziņojumā Eiropas parlaments pievēršas tieši humanās palīdzības sniegšanas revīzijas darbam. Tāpat arī pievēršas sadarbībai ar citām organizācijām, kā piemēram ANO. Paldies Českavas kundzei. Nākošais runātājs Paškas kungs. Vážený pán predseda, Lielas paldies par man doto vārdu priekšādātāju komisārs kundze. Eiropas Savienības programmas humanās palīdzības sniegšanai tiek vērstas uz upuriem, kas cietuši dažādu veidu katastrofās vai kara konfliktos, un, protams, ka tās ir daļa no kopējās ES eh, stratēģijas un politikas. Tas ģenerāldirektorāks, kas atbildīgs par šo darbību no Eiropas Savienības puses, sadarbojas ar vairāk kā 200 partneru organizācijām un tām katra, visām ir dažādas struktūras un sistēmas. Eiropas Savienība piedāvā ļoti būtiskus līdzekļus, kas paredzēti palīdzības sniegšanai upuriem, bet tomēr kontrols mehānismi par to, vai līdzekļi tiek tērēti efektīvi, arī ir jāveido kā nedalāma kopējās administrācijas darba daļa. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka šeit iekļautie priekšlikumi um, un arī priekšlikumi no komisijas puses par kontroļu uzlabošanu humanās palīdzības sniegšanas jomā būtu jāvērtē kā ļoti pozitīvi un vērtīgi, jo, protams, ir vajadzīgs daudz kvalitatīvāk tērēt šos līdzekļus. Paldies kolēģim Paškam. Nākošā runātāja kolēģi Bazesko kundze datele statistice din ultimele decenii ar... Paldies, priekšsādātāja kungs. Gada desmitiem redzam, ka katastrofu skaits pasaulē palielinās. Tajā pašā laikā ES budžets humanai palīdzībai un dardzībai arī attīstās. Šajā izpratnē ir nepieciešams labi pārvaldīt fiskālos līdzekļus, jo mums ir nepieciešama tāda reālāka pieeja. Ir nepieciešams arī sabalansēts skatījums gan katastrofu gadījumos, gan arī ārkārtas palīdzības gadījumos. Eiropai ir nepieciešama pietiekami daudz līdzekļu, lai novērstu arī pārkāpumus šajā jomā. Ir nepieciešama caurskatāmība sadarbībā ar starptautiskām organizācijām. Tas ir nozīmīgi. Tāpat arī ir jābūt koherentai uh, palīdzībai katastrofu gadījumam un attīstības uh, palīdzībai. Citādi tas var negatīvi ietekmēt uh, vietējos tirgus. Piemēram, uh, palīdzība pārtiks jomā var traucēt tirgus attīstību pārtikā. Paldies, nākošais runātājs Silvestris Kungs. Grazie, prezidente. Tutto quello che emerge. Paldies. Lielas paldies! Jāteic, ka visu, ko esam sacījuši arī šajās debatēs, tas ir ļoti svarīgi arī attiecībā uz komisijas uh, uzmanību paredzēt arī īpašu uh, monetāro fondu un arī stiprināt arī šo apņemšanos no Eiropas Savienības puses nepieciešamība, kā teikt, uh, mm, kā to arī norāda Bezesku kundze prevencija no vienas puses un tad arī palīdzība ārkārtas situācijām. Es gribu uzsvērt nepieciešamību garantē daudz caurskatāmākus mehānismus attiecībās fondu pārvaldību. Dažas nedēļas atpakaļ bija arī uzklausīšana par vienu lietu, par kuru tik runāts viso Itālijas presē bezdarbnieks kāds jaunietis, kas eh, piedalījās NVO un viņš prasīja eh, naudu kādu projektu īstenošanai bez nekādiem līgumiem, bez nekādas koordinācijas, lai varētu palīdzēt arī citiem bezdarbniekiem un paredzēt eh, subsīdijas nevalstiskām organizācijām. Ir nepieciešams padarīt šo fondu pārvaldību caurspīdīgu un paldies. Vielen Dank, Herr Kollege Silvestri. Paldies kolēģim Silvestrim. Un noslēgumā komisijas vārdā komisāra Georgievs Kons, lūdzu. Um, um. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos arī pateikties, pateikties komisijai uh, un arī pateicos humanitārajiem personālam, kas darbojas šeit, uh, Briselē vairāk nekā 40 valstīs, kuri strādā un cīnās arī ar dabas katastrofu komentārijām sakām, bieži vien arī strādājot sarežģītā un arī bīstamos apstākļos. Viņi dara lielisku uh, darbu, arī pārvaldot mūsu nodokļu maksātāju naudu, un to mēs augstu novērtējam. Mēs dzīvojam tādā laikā, kur uh, katastrofu skaits pieaug, arī konflikti kļūst aizvien kompleksāki, komentārās nepieciešamības aizvien lielāks, resursi aizvien mazāk, un tas izdara, liela, izdara lielāku spiedienu uz to, kā tad mēs pārvaldām nodokļu maksātāju naudu, lai padarītu mūsu darbu efektīvāku, un šajā kontekstā esmu ļoti pateicīga referentam, es pateicos arī Eiropas parlamentam par uh, jūsu atbalstu un padomu. Es vēlos uzsvērt četras lietas. Pirmkārt, šīs ir lielisks laiks, lai varētu izstrādāt ziņojumu. Tas mums būs ļoti noderīgs, jo mēs pašlaik pārskatām arī mūsu uh, ietver partnerības nolīgumus, un šajā nolīguma pārskatā mēs vēlamies nodrošināt lielāku kontrolu un efektīvākas monitoringa sistēmas, lai varētu padarīt mūsu operācijas ātrākas, jo ātrums šeit nav luksus, un kā delitāra lieta, tas nozīmē, ka uh, tas mazāk izmaksās arī nodokļu maksātājiem, ja būsim ātri, un arī šajā kontekstā īpaši uzmanību pievēršam ANO, e, pareizi arī ir šeit sacīts, ka mums ir jāturpina strādāt lai reformētu arī ANO sistēmu, lai arī varētu vest nepieciešamās sārunas, lai arī ANO partneru iekšējo auditu ziņojumu būtu mums arī pieejami. Es vēlos uzsvērt, ka Mēs izvēlamies ļoti piesardzīgu pieeju lai varētu pārbaudīt arī mūsu partneru efektivitāti projektos. Mēs pārskatām uh, trešdaļu no mūsu partneriem un trešdaļiem no mūsu projektiem, vai viņi sasniedz augstos standārtus, kādus mēs esam viņiem noteikuši. Otrkārt, mēs uzsveram arī. Uh, or, um, pieeju, kas ir vērsta uz rezultātiem mūsu nolīgumos. Mēs tā arī turpināsim darīt. Jā, mēs iztērējām pagājušajā gadu 1,1 miljārds eiro tika iztērēts, lai varētu uh, pārvaldīt uh, un tik galā ar humanitāro mm, drāma uh, katastrofu sekām un palīdzējām arī 146 miljoniem upuru. Un tādējādi mēs arī samazinām arī konfliktu paplašināšanās risku, kas varētu radīt aizvien lielāku nestabilitāti pasaulē. Mēs vēlamies, lai mūsu partneri īpaši varētu arī pievērst uzmanību tieši rezultātiem, lai mēs labi pārvaldītu nodokļu maksātāju naudu. Treškārt, mm, varu tikai atbalstīt arī izteikto rekomendāciju. Samaz Eh, tātad saistīt attīstību un arī palīdzību. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam samazināt humanitārās izmaksas nākotnē. Mēs jau eh, tērējam 8 līdz 10% no humanitārās palīdzības, lai varētu samazināt tātad šo, eh, kas šo skaitu, un arī veicam arī rehabilitāciju un rehabilitāciju un um, attīstības varam kopā ar mūsu komisāru piebalkungu. Un visbeidzot. Mēs esam apņēmības pilni arī integrēt mūsu darbā sistemātisko izmaksu ieguvumu analīzi, lai mēs varētu arī programmās iekļaut projektus, kas sasniedz uh, prasības, kas atbild uz prasībām, lai sasniegtu pēc iespējas augstāko rezultātu un mūsu nodokļu maksātāju uh, interesēs, lai labi pārvaldītu viņu naudu. Mēs esam uh, partneri, un jūs varat reiķināties arī ar mūsu partneriem, un ko daram šajā taupības laikā, lai palīdzētu pārējiem visā pasaulē. Lielas paldies! Paldies, uh, Georgievas kundzei. Līdz ar to diskusijas ir pabeigtas. Balsojums par Ehrenhauzera kunga ziņojumu būs pulkstens 12. un līdz 12. sēde tiek pārtraukta. Paldies!